Līveti sāks darboties uh, šeit parlamentā sākot ar 2012. gada 18. maiju un aizstās Rovanu Plumbu deputāte samatā. Saskaņā ar um, reglamenta trešo pantu otro punktu, kamēr šis mandāts netiek apstrīdēts, Minadora Kliveti kundze sāks darboties um, kā parlamenta deputāte ar nosacījumu, ka iepriekš būs parakstījusi deklarāciju par to, ka strādā saskanā ar parlamenta reglamentu. Pirms turpināt, man būtu divi paziņojumi. Mēs um, esam piedzīvojuši briesmīgu noziegumu pret skolu Itālijā. Movio Falconi vārdā šī skola ir um, nosaukta. Šis cilvēks un viņa sieva paši kļuvuši par atentātu upuriem, un tagad šajā skolā gāja boja divas meitenes Melisa 16 gadu vecumā tika nogalināta, un vēl viena meitene, Veronika, tagad cīnās par dzīvību. Tieši šobrīd. Citi jaunieši tika smagi ievainoti. Tas bija atentāts, bumbas prādziens, detaļas par šo atentātu vēl nav noskaidrotas. Bet, ko es zinu, dāmas un kungi, vairāk vai mazāk katru reizi plenārsēsijā uzstājoties, man katru reizi praktiski jārunā par to, kā iet bojā jaunieši un bērni. Praktiski tāds nerakstīts noteikums ir stājies spēkā. Pat viszemiskākiem noziedzniekiem taču jābūt godam, jābūt šim nerakstītiem likumam, nedrīkst uh, nogalināt bērnus un jauniešus. Un, uh, tā, daudziem bija šī sarkanā līnija, pie kuras uh, viņi tomēr ir pieturējušies, un tagad mēs aizvien biežāk konstatējam šīs sarkanās līnijas pārkāpšanu. Cilvēki ir akli, ir fanātiķi, viņam ir reliģiski, ideoloģiski, krimināli iemesli, lai to darītu. Viņa vienkārši nogalina jauniešus un bērnus. Uh, un mēs ar to samierināmies. Es domāju, es runāšu jūsu visu vārdā. Mums šiem cilvēkiem mēs vienkārši varam tikai nicināt šos cilvēkus, kas pastrādā kaut ko tam līdzīgu. Un mēs mūsu domās eh, esam ar cietušo ģimenēm, draugiem, Melises draugiem. Šis meitenes, kas um, gāja bojā, mēs uh, domāsim par Viktoriju, kas um, cīnās par dzīvību. Mēs um, jūtam līdzi šai skolai un skolniekiem, šo abu meitņu skolas, klases biedriem, skolotājiem. Emīlija Romānijā arī notika traģisks uh, notikums. Uh, tieši nesen atkal Itālijā notika um, zemestrīce. Emīlija Romānija, ja tieši uh, īpaši cietusi šajā zemestrīcē. Septiņi cilvēki pēc pēdējās statistikas gāja bojā. Daudzi eh, ir um, ievainot 3000 eh, zaudēja mājas. Mēs um, esam solidāri ar šiem cilvēkiem, bet es vēlos arī vērsties pie Itālijas tautas. Emilijā, Romānijā mēs eh, redzējām solidaritāti un arī brindīzī upuriem Itālijas tauta. Um, tiešām paudusi solidaritāti un turas kopā un atbalsta viens otru. Un es vēlos par to dziļi pateikties eh, Itālijas tautai Eiropas parlamenta vārdā. Paldies par jūsu uzmanību. Tagad es turpināšu ar paziņojumiem. Es rakstēju padomēm komisijai, lai um, izteiktu mūsu pozīciju par Eiropas um, pārtikas drošuma iestādes valdes locekļu iecelšanu. Runa ir par septiņu locekļu iecelšanu, un līdz ar to regulas 178 uh, 2025. pants un tajā izskatītā procedūra tiek noslēgta. Detaļas jūs saņemsiet nu vēlāk. No GNGL